Lai Parīzē uh, ir noticis ļoti liels eh, notikums, kuram īsti neviens neticēja. Ir panākta vienošanās par klimata nolīgumu. Visas eh, valstis uz šīs zemeslodes tagad veiks pasākumus klimata aizsargāšanai. Mēs esam uh, nolēmuši, ka uh, gaisa temperatūra nedrīkstēs pāksnāties vairāk par diviem procentiem, un mēs mēģināsim darīt visu, lai to panāktu. Šis nolīgums ir ļoti būtisks nākotnē, jo mēs vēlamies, lai mēs drīz kļūtu par klimata ziņā neitrālu planētu. Mēs nevēlamies, lai tiktu saražots tik daudz siltumnīca efekta gāzu emisiju, ka zemeslode vairs tās nespēja izturēt. Tieši tāpēc šī vienošanās ir tik svarīga. Mēs priecājamies par šīs vienošanās pasā, panākšanu, bet, protams, šī vienošanās būs arī jāīsteno, Un uh, tas nozīmē, ka būs uh, jāveic dažādi pasākumi. Uh, Parīzē tika izveidots piecu gadu mehānisms progresa noteikšanai. Un mums vajadzēs arī saprast, kā mums vajadzēs virzīties uz priekšu un kādas darbības vajadzēs veikt, lai sasniegtu mērķus. Eiropas Savienība ir apņēmusies darīt visu iespējamo, lai uh, Eh, saistības, ko tā ir uzņēmusies ar šo nolīgumu, arī tiktu izpildītas. Eiropas parlamenta vārdā es vēlētos pateikties visiem, kas eh, gada garumā strādāja pie tā, lai šī konference izdotos. Es eh, gribētu arī izmantot izdevību šeit parlamentā pateikties komisāram Kaņetēm par paveikto samita laikā. Es zinu, ka viņš strādāja ļoti intensīvi. Ich möchte aber diesen Dank auch an den Rat weitergeben. Es eh, gribētu arī norādīt, ka Luksemburgas eh, vīdes ministri Dišburgas kundze eh, ļoti intensīvi sadarbojās ar komisiju kā prezidējušās valsts pārstāve. Un mēs gribam pateikties arī Figires skundzei un arī ANO ģenerālsekretāram Vanam Kimūnam. Francijas valdībai mēs arī vēlamies pateikties, kas organizēja šo konferenciju. Šodien no rīta es uh, nodevu uh, savu pateicību Lorānam Fabijusām, kurš uh, bija šīs klimata konferencēs vadītājs un arī organizētājs. Es esmu uzaicinājusi viņu prezentēt E, šīs konferences rezultātus, un e, ja viņš šo uzaicinājumu pieņems, tad janvārī viņš mūs informēs par konferences laikā paveikto. E, mūsu kolēģi arī piedalījās šajā konferencē, un par to es arī viņiem vēlētos pateikties un apsveikt viņus par sasniegtajiem rezultātiem. Protokols Treš, 3. decembra, 2. decembra sanāksmes protokols un pieņemtie teksti tagad eh, visiem ir pieejami. Ja nevienam nav iebildumu, tad protokols tiks saskatīts par apstiprinātu. Dāmas un kungi, tagad paziņojumi. Juridiskā komiteja savā 3.